tiec ar Centrālu Āziju. Paldies priekšsēdāji un paldies uh, par šo uzaicinājumu sagatavot pētījumu un iepazīstināt jūs ar to. Labrīt visiem, es centīšos jūs iepazīstināt ar galvenajiem secinājumiem, kas izriet no mūsu pētījuma, un pēc tam būšu gatava arī atbildēt arī uz jūsu jautājumiem. 2007. gadā, kā jūs zinat, Eiropas Savienība uzsāk stratēģijas īstenošanu attiecībā uz Centrālā Āziju. Tā ir, re, tas ir reģionāls. Uh, ietver dokuments, kas nav juridiski saistošs un ar kur tiek identificēts galvenās prioritātes, tātad cilvēka tiesības, um, demokrātija un vietējā pašpārvalde. Tie ir viena no galvina, galvenajiem aspektiem. Tiek organizēta regulāra dialoga ar Centrālā Azijas valstīm, lai atrisinātu cilvēktiesību problēmas un Bez cilvēktiesību dialoga Eiropas Savienība izmanto arī eh, citus politikas instrumentus, kas ir publiski paziņojumi, ehm, klusās diplomātijas instrumenti, lai runātu par cilvēktiesību jautājumiem ar Centrālā Azijas valstu valdību pārstāvjiem. Lai sasniegtu savus mērķus, Eiropas Savienība ir izmantojusi dažādus finanšu instrumentus Centrālā Azijā, finansējot eh, labas pārvaldības, demokratizācijas un cilvēktiesību projektus. Finanšu instrumenti, kas līdz šim ir tikuši izmantoti, ir um, attīstības sadarbības instruments, um, instruments demokrātijai un stabilizācijai, un arī instruments vietējai pašpārvaldei, un arī instruments um, stabilitātei. Izvērtējot sasniegumu, um, sasniegums līdz šim, mēs domājam, ka uh, situācija, eh, diemžēl, nav uzlabojusies, eh, dažviet tāpat ir pasliktinājusies, jo, eh, diemžēl, var vērst pret cilvēktiesībām un to aizstāvjiem 2010. gadā diemžēl nepavirsi, ne, nenotika virzīšanās priekšu uh, Kazahstānā, Kirgistānā varbūt 2000, uh, pēc 2010. gada pēc valdības izmaiņām uh, ir zināms izmaiņas, jo no prezidentālas sistēmas notika pārēj uz parlamentāru sistēmu. Un te ir centieni risināt cilvēktiesību jautājums. Taģikistāna ir nabadzīgākā valsts reģionā. Tā ir jārisina arī vairāki jautājumi, kas saistīti ar drošību, jo tā ir uh, vairāk nekā tūkstošu kilometru gara robeža ar Afganistānu un pastāv cilvēktiesību uh, pārkāpumi uh, un, jautājumi, un ir problēmas ar vārda brīvība. Uh, Uzbekistānā situācija pasliktinājās pēc 2005. gada, kad vairāki simti protestētāji tika nogalināti, un pēc tam Eiropas Savienība piemēroja sankcijas attiecībā uz Uzbekistānu. Tā ir vienīgā reize, kad Eiropas Savienība ir, iz, ir pielietojusi sankcijas šajā reģionā. Šajos apstākļos un šajā kontekstā Eiropas Savienībā ir ļoti grūti virzīt uz priekšu uh, savas politikas īstenošanu un panākt mērķus. Eiropas Savienība nevar piedāvāt politisko vai ekonomisko savienību šīm valstīm eh, vai arī uh, vīzu režīmu, kā tas ir attiecībā uz citām partnīm valstīm. Kopš 2007. gada stratēģijas izstrādāšanas ir palielināta mūsu apņemšanās attiecībā uz um, šo reģionu. Vēl bez šīs sarežģītās situācijas um, reģionā parādījās vēl kāda problēma un vēl kāds aspekts, proti Eiropas Savienība cenšas atsaukties uz cilvēku tiesību un demokrātijas jautājumiem vispārējos vilcienos. Ļoti reti publiskos paziņojumos uh, parādās atsauc uz šiem jautājumiem, tiek izmantot diplomātiska pieeja, un otrkārt finansiālā palīdzība, kas jau tā ir ierobežota attiecībā uz šo reģionu, uh, jo īpaši demokratizācijas un cilvēktiesību jautājumos, nav pietiekami mērķiecīga, un tāpēc nav iespējams panākt uh, kvantitatīvus mērķus un um, ilgtermiņa reformas, taustāms rezultātus. Tāpēc um, nākotnes um, attīstība drīzāk nav rožaina. Mums vajadzētu labāk, Eiropas Savienība vajadzētu labāk um, un mērķiecīgāk izstrādāt savu politiku. Regulāri cilvēktiesību dialogu līdz šim ir devuši uh, cita veida rezultātus Centrālā Āzijā, un lai Eiropas Savienība panāktu rezultātus ar cilvēktiesību dialogu, ir ārkārtīgi svarīgi definēt skaidri un publiski kāds ir mērķis ar šiem cilvēktiesību dialogiem un kas tiek sagaidīts no Centrāla Āzijas valstīm, kāda veida reformas ir uh, paredzēts īstenot. Un pat ja mēs varam diskutēt par cilvēktiesību dialogu rezultātiem dažādajās valstīs, pilsieniskās sabiedrības semināri, kas ir cieši saistīti ar šo jomu, ir devuši pozitīvu notikumu attīstību vairākās valstīs, piemēram, Taģikistānā un Kirgistānā, kur valdības mm, ir gatavas uzsākt uh, diskusiju ar pilsonisko sabiedrību par ļoti sarežģītiem jautājumiem, kā piemēram spīdzināšana, 2012. gadā Kirgistānā un Uzbekistānā tika runāts par šiem jautājumiem, un pēc tam e, tika pieņemtas izmaiņas likumdošanā. Taču iz, likumdošanas īstenošana joprojām nenorit uh, vienlīdz labi. Kazahstānā Ir iespējams dialogs starp valdības pārstāvjiem un pilsonisko sabiedrību, taču valdība izraisa, izvairās no jūtīga jautājuma apspriešanas, bet pilsoniskā sabiedrības uh, um, semināru šajās valstīs ir jāpalielina un jāpaplašina, jo tā ir iespēja runāt ar, ar eh, valdības pārstāvjiem un to darīt Eiropas Savienības pārstāvju klātbūtnē, kas dod zināmu. Uh, pienesumu arī šajā dialogā. Nav bijis neviens uh, šāds seminārs Uzbekistānā un Turkmenistānā, ņemot vērā sarežģīto situāciju uz vietas. Būtu labi, ja attiecībā uz šīm valstīm mēs palīd... būtu iespējams sniegt palīdzību pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem jo uh, principā tā ir organizēta un būtu gatava darboties konferencē, ja Eiropas Savienība varētu uh, palielināt savus centienus, uh, organizējot reģionāla pilsoniskās sabiedrības tikšanos. Eiropas Savienībai labpatīk turpināt tā dēvēto kluso diplomātiju attiecībā uz Centrālā Āziju. Uh, Bet līdz ar to cilvēktiesību jautājumi nav priekšplānā un arī publiskajos paziņojumos, ko mums nācies secināt, tas neizskan. Ir iespējams veiksmīgi aizstāvēt cilvēktiesības tikai tad, ja eh, tiek nosūtīts konsekvences signāls ar visiem politisk, politikas instrumentiem. Uh, Ir ārkārtīgi grūti runāt par šiem jautājumiem oficiālos paziņojumos. Cilvēktiesību jautājumi, jo īpaši specifiski cilvēktiesību jautājumi netiek iekļauti augsta līmeņa tikšanās eh, darba kārtībā. Galvenokārt tiek runāts par drošības un tirsniecības jautājumiem, un tas noteikti uh, attiecas arī uz augsta līmeņa drošības dialogu, kas ir starp Eiropas Savienību un Centrālā Aziju. Pagājušajā gadā tāds notika arī Briselē. Būtu ļoti labi, ja cilvēku tiesības tiktu pieminētas eh, šā dialogu ietvaros ar Centrālā Azijas valstu pārstāvjiem. nevajadzētu noniecināt eh, tādā vai tās klusās diplomātijas lomu, bet, ja Eiropas Savienība publiski un skaidri nerunā par cilvēktiesību jautājumiem, tad pastāv risks, ka eh, šī vērtība kā tāda var tikt noniecināta. Un eh, līdz ar to var tikt apdraudēta arī ticamība Eiropas Savienībai. Uh, Tālāk Eiropas Savienībai uh, ir veiksmīgi sadarbojusies ar starptautiskajām organizācijām. Te ir vairāki labi piemēri par labiem rezultātiem. Uh, Tās ir, piemēram, likumdošanas izmaiņas, ko es pieminēju Kirgistānā un Tačikistānā par spīdzināšanu. Šīs izmaiņas ir izdevies panākt ne tikai ar, ar eh, cilvēktiesību dialogiem un semināriem, bet par to ir runāts arī ANO fórumos, eh, cilvēktiesību padomē, vispārējā periodiskajā pārskatā un eh, ar citu instrumentu palīdzību Eiropas Savienībai. Te ir bijusi papildu loma. Vēl viens labās prakses piemērs ir kokvilns kampaņa, kurā iesaistās arī arī Eiropas Savienība, te jo īpaši loma ir Eiropas parlamentam. Tā ir uh, plaša mēroga kampaņa, kuras ietvaros um, vairākas valsts pilsoniskās apvienības um, sabiedrības pārstāvji un arī uzņēmumi ir iesaistīti. Te mēs varam pamanīt arī nelielas izmaiņas uz vietas, piemēram, likumdošanas izmaiņas. Uzbekistāna ir pieņēmusi vairākas ANO konvencijas un pagājušā gada rudenī starptautiskās darba organizācijas misijai bija iespēja viesoties uz vietas. Tātad tik daudz ir paveikts, bet ļoti daudz vēl ir darāmā, bet ir um, soļi, kas parāda, ka sadarbība daudzpusējos fórumos eh, nes cerētos rezultātus. Kas attiec uz finanšu instrumentiem, mēs esam novērojuši, ka sadarbības programmas attīstības eh, sadarbības instruments to veiksmi ir atkarīgi no, no tā, eh, kā tiek pārvaldīta šie līdzekļi. Lielākā daļa līdzekļu šobrīd tiek piešķirta valdībām, un līdz ar to pilsoniskā sabiedrība ir ļoti neveiksmīgā situācijā, jo projekti netiek atbalstīti. Valstīs, kurās eh, pilsoniskajā sabiedrībā ir absorpcijas kapacitātes, eh, Kazahstāna un Kirgistāna, piemēram, būtu ļoti labi, ja Eiropas Savienība piešķirtu daļu šo subsīdiju uh, ar uh, valdības sadarbības programmām tieši pilsoniskajai sabiedrībai. Uh, Pilsoniskajai sabiedrībai vajadzētu tikt iesaistītai eh, šo programmu izvērtēšanā un plānošanā. Valstīs, kurās eh, pilsoniskā sabiedrība ir viegli ievainojama un tā nevar tik viegli darboties kā, piemēram, Uzbekistānā un Turkmenistānā, šos līdzekļus varētu piešķirt ar lielāku starptautisko organizāciju starpniecību, kur vietējās organizācijas varētu būt partneri. Līdz ar to mēs varētu eh, dot vairāk spēku vietējām. Um, pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Tas ir ļoti nepieciešams. Otrakārt, runājot par finanšu instrumentiem, mēs esam pamanījuši, ka ir divi, trīs uh, finanšu instrumenti pilsoniskajai sabiedrībai, uh, instruments uh, demokrātijai, uh, Eh, vietējai eh, varai un instruments arī stabilitātei. Un mēs esam pamanījuši, ka šīs subsīdijas pilsoniskajai sabiedrībai tiek piešķirts vairākās jomās, te nav nekādu prioritāšu, kā tas ir piemēram eh, Taģikistanā, ir apmēram 20 prioritārs jomas, kas ir tikušas finansētas, un Kirgistānā tās ir 12, piemēram. Būtu ļoti labi, ja šīs prioritātes to skaits tiktu samazināts un um, tiktu finansēti, jo īpaši tie projekti, eh, um, kuri attiecas uz jomām, kurās norit arī valdības reformas. Un visbeidzot, palīdzību, ko Eiropas Savienība ir sniegusi, finansējot dažādas sadarbības programmas, eh, līmenī valdību valdībai, tad, piemēram, eh, Uzbekistānā ir notikušas reformas eh, krimināltiesību jomā, eh, palīdzība ir tikus piešķiet Uzbekistānas valdībai, Turkmenistānā arī ir tikus piešķiet šāda veida palīdzība Eiropas Savienībā ļoti rūpīgi ir jāparaugās, kur šīs subsīdijas tiek piešķirtas kāda veida projektiem, lai izvairītos no tā, ka šie projekti tiek izmantot mazākā kopsaucēja veicināšanai. bieži vien valdības uzskata demokratizācijas projektus par draudiem eh, savam režīmam. Un būtu arī jāizvērtē, vai subsīdijas, kas tiek piešķirtas, eh, piemēram, eh, vai piešķirot līdzekļus Uzbekistānas valdībai, ir izdev... parlamentam ir izdevies sasniegt rezultātus Šis jautājums ļoti tehnisks, to ir iespējams vērtēt, jo runa ir par ierēģņu apmācīšanu, ekipējumu iegādi un netik daudz par likumdošanas izmaiņām. Lai arī situācija joprojām ir ļoti sarežģīta, un nav tik viegli veicināt cilvēktiesības centrālā Āzijā, taču sparot uz eh, priekšu mazus soļus, Eiropas Savienība var panākt eh, rezultātus vidējā termiņā un ilgtermiņā. Pavisam skaidri ir atšķirības starp šīm valstīm un ir atšķirīgs iespējas arī panākt uh, reformu šajās valstīs, piemēram, Kirgistānā valdība ir atvērta nos, noskaņot, Kazahstānā arī ir, eh, zinām, atvērtība, atvērtība jūtama. Tātad tur, kur mēs jūtam, tur, kur ir jūtams, ka šie, šī pilsoniskā sabiedrība ir spēcīgāka un ir eh, iespējams kaut ko panākt, tad vajadzētu arī palīdzēt ar šiem demokratizācijas projektiem. Paldies, un tagad esmu gatava atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies. Domāju, ka jūs ļoti skaidri un detalizēti izklāstījāt rekomendācijas. Runājāt arī par ļoti kritiskiem punktiem, kur izvērtējums norāda, ka pasākumi nav nodrošinājuši cilvēktiesību situācijas uzlabošanos. Domāju, ka interesanti būs uzklausīt arī Vero kungu no EADD Centrālā Azijas nodaļas. Varbūt eh, jūs mums varētu pastāstīt par rekomendācijām, kas ir izteiktas pētījumā. Es ļoti labi atceros uh, par kādu punktu, kur es īsti nepiekrītu. Eiropas Savienība nolēma atcelt sankcijas Uzbekistānai. Nekas netika darīts attiecībā uz 2004. gada slaktiņu. Kāpēc tā notika? Eiropas Savienība uzskatīja, ka viss ir kārtībā, sankcijas var atcelt un situācija uzlabojas bet jo īpaši paskatīsimies, kas notika pēc sankciju atcelšanas. Jūsu vērtējumā jūs teicāt, ka Kazahstānā parādās iespējas lielākam uh, pilsoniskās sabiedrības dialogam. Varbūt arī Daunska kungs man piekritīs, ka tad, kad mēs tikāmies ar žurnālistiem, arotbiedrību pārstāvjiem, tad draudi pret viņiem uh, pat pēc eh, šādas sanāksmes Briselē apmeklēšanas tikai palielinājās. Tātad varbūt arī no jūsu skatu punkta vajadzētu šeit nodrošināt tālāku situācijas izsekošanu. Un arī vispārējās politikas jautājumi. Šeit ļoti skaidri atklājās kritika, kas dod priekšroku klusēja diplomātijai. Trūkst arī tādas publiskas kritikas, Protams, ir ļoti daudz dažādu strateģisko interešu. Es īsti nezināju, ka augst drošības dialogs par centrāla austrumāzijas jautājumiem pavisam drīz organizēs, organizēs sanāksmi, un varbūt uh, darba kārtībā varētu arī iekļaut šādus punktus par aizsardzības palielināšanu, ja cilvēktiesību jautājumi kļūst uh, saspringtāki. Verona kungs. Uh, Paldies, man sauc Lūks Verons, es vadu Centrāla Azijas nodaļu EADD, un šodien uh, man līdzi ir atnācis arī Garets O'Briens, un mēs abi divi vēlētos izteikties. Paldies par to, ka uzņēmāties iniciatīvu par šo ziņojumu. Liels paldies arī par uh, to, ka devāt uh, mums iespēju iepazīties ar Certs Vācis sagatavoto ziņojumu. Es gribētu teikt, ka mēs pilnībā piekrītam Eiropas parlamenta paustajām bažām par cilvēktiesību problēmām Centrālā Azijā. Mēs arī gribētu atbalstīt jūtas priekšsēdētājas kundze e, turpināt darbu pie cilvēktiesību situācijas uzlabošanas. 2007. gadā Eiropas Savienības Centrālā Azijas stratēģijā tiek atzīts, ka eh, cilvēktiesību un demokrātijas ievērošana uh, caurdzamības, demokrātijas un politisko struktūru veidošana ir ļoti būtiska ilgtermiņa demokrātijas veidošanā un tālākajā centrālāzijas attīstībā. Kā jau tika minēts un kā tas parādās arī ziņojumā, ir jāizveido strukturāls, regulārs un uh, ilgtermiņa cilvēktiesību dialogs ar visām Azijas valstīm. Mūsu mērķis ir panākt īstenu sadarbības partnerību cilvēktiesību jomā ar šīm valstīm. Tam ir jābalstās uz savstarpēju uzticēšanos, līdzīgām tiesībām un pienākumiem. Tāpat arī ir jāņem vērā starptautiskās tiesības un jāņem vērā tās saistības, kas ir uh, uzliktas ar ANO un ECO uh, nosacījumiem uz abām pusēm. Uh, Šajā sakarībā mēs uzskatām, ka visas iepriekš uzskaitītās prasības ir centrālās mūsu dialogā ar Centrālā Aziju. Mūsu mērķis ir nodrošināt atklātas, atklātu konstruktīvu un uz rezultātiem orientētu dialogu. Es gribētu mazliet reaģēt arī uz to, kas tika teikts par ziņojumu. Ir ļoti svarīgi atzīmēt, ka ārējās darbības dienests savā darbībā cilvēktiesību jomā Centrālā Azijā nevēlas runāt tikai par tiem regulārajiem cilvēktiesību dialogiem, kas notiek. Mūsu bažas attiecībās cilvēktiesībām tiek paustas visos līmeņos, visās sanāksmēs un diskusijās, kādas tiek izvērstas ar šīm valstīm. Tie ir runa gan par sadarbības padomi, gan sadarbības komiteju un arī līderu līmenī, tad, kad notiek tikšanās augstākajā līmenī, un šādas sanāksmes ir bijušas vismaz pāris reizes gadā. Tāpat arī būtu vērts atzīmēt, ka ziņojumā iespējams pārāk daudz neparādās tas, ka mēs veicam arī divpusējas demāršas šajās valstīs. Uh, Un, eh, jo īpaši šeit mēs pievēršamies eh, tām jomām, kas mūs uztrauc. Priekšādātās kundze, es vēlētos vēlreiz jums atkārtot, ka Eiropas ārējās darbības dienests ir apņēmies tālāk attīstīt attiecības un politiskās, sociālās un ekonomiskās reformas šajā reģionā. Cilvēktiesības veido ļoti svarīgu šī darba daļu, mēs varētu daudz runāt par cilvēku kontaktiem un par to, ko mēs darām un kas ietekmē cilvēktiesību jomu. Ziņojumā ir ļoti daudz labu ieteikumu un ideju, ko mēs noteikti ņemsim vērā. Taču vēlētos teikt, ka neskatoties uz uh, to, ka mums būtu jāliek uzsvars uz iespējamiem uzlabojumiem, es gribētu atgādināt, ka šajā reģionā nav neviena cita starptautiskā spēlētāja, kas tik aktīvi un konkrēti iesaistītos cilvēktiesību veicināšanā Centrālā Azijā, kā Eiropas Savienība. Eiropas Savienība šeit darbojas kolektīvi, un es eh, gribētu arī skaidri norādīt progresa ziņojumā par mūsu stratēģiju, ka mums ir jāskatās, kā mēs varētu uh, veicināt mūsu centienus cilvēktiesību un demokratizācijas jomā un kā mēs to varētu sasaistīt ar pilsoniskās sabiedrības veicināšanu. Mēs uzskatām, ka iesaistīšanās ir pati būtiskākā, jo īpaši cilvēktiesību jomā. Taču es labprāt atvēlētu pāris minūtes no mūsu laika arī eh, savam kolēģim no cilvēktiesību nodaļas. Mani sauc Garats Brājans, es eh, Um, pārskata centrāla Āzijas jautājumus cilvēktiesību nodaļā. Es gribētu pateikties par ziņojumu. Šis ziņojums bija patiešām interesants un tajā ir iekļautas ļoti svarīgas rekomendācijas. Es gribētu atbildēt uz jautājumu par publiskiem paziņojumiem par cilvēktiesību dialogiem. Mani pārsteidza, ka iespējams ziņojumā nav skaidri atspoguļots, cik bieži notiek šādi dialogi par cilvēktiesībām un arī par konkrētiem gadījumiem. Mēs ļoti bieži un publiski nosodām cilvēktiesību pārkāpumus Centrālāzijas valstīs. Protams, tas nenozīmē, ka situācija nevarētu uzlaboties, bet vajadzētu atzīmēt, ka mēs to tomēr darām. Daži piemēri. Pavisam nesen šīs nedēļas otrdienā Uzbekistāna un Turkmenistāna bija nelielā tādā valstu skaitā, kas parādījās ceturtajā punktā cilvēktiesību padomes vispārējās debatēs. Šeit mēs um, atzīmējām vairākus cilvēktiesību pārkāpumus šajās valstīs. Šis paziņojums ir publiski pieejams. 27. februārī Eiropas Savienības delegācija Taģikistānā izdeva paziņojumu par Āzija plus uh, laikraksta tiesas prāvu. Uh, 17. janvārī uh, Uzbekistānas delegācija apsveica cilvēktiesību aktīvistu atbrīvošanu un aicināja atbrīvot un attaisnot citus cilvēktiesību aktīvistus. 14. janvārī Taģikistānas delegācija izdeva paziņojumu par žurnālista uh, apcietināšanu. 19. decembrī uh, vispārējā padomā tika runāts par Turkmenistānas cilvēktiesību pārkāpumiem un trūkumiem. 7. novembrī uh, tika izdoti paziņojumi par Taģikistānu, augstā pārstāve nožēloja, ka vēlēšana process nerisinās pareizi. 28.10. Mm, oktobrī Kirgistānā tika izdots paziņojums par konkrētā individu lietu. Tātad Daudz, kas eh, tiek darīts, un bieži vien tie ir tādi vietēji mēroga paziņojumi, bet parasti tie tiek atainoti arī vietējā presē. Attiecībā uz cilvēktiesību dialogiem mēs uzskatām, ka dialogi ir ļoti vērtīgs fórums, kā iesaistīties sarunās ar Centrālāzijas valdībām par šiem tematiem. Protams, ka šo sarunu tonis ir ļoti atšķirīgs atkarībā no konkrētās valsts, bet pat tajās valstīs, kur ir vissliktākā situācija cilvēktiesību jomā, šie dialogi vismaz sniedz dod iespēju mm, nodrošināt tādu godīgu viedokļu apmaiņu par cilvēktiesību problēmām. Mēs vienmēr nododam arī sarakstu ar individuāliem gadījumiem šajās sanāksmēs, un mēs vienmēr piesaucam šādus individuālus gadījumus un lietas, lai spriestu par konkrētiem pārkāpumu veidiem. Mēs mēģinām, lai šie dialogi pēc iespējas vairāk vērstos uz rezultātiem. Ehm, līmenis Cik tā tas ir iespējams, protams, ir atkarīgs no mūsu sarunu partneriem, bet mēs mēģinam arī pēc tam tālāk sekot līdzi situācijai pēc sanāksmes. Mēs ļoti augstu vērtējam pilsoniskās sabiedrības seminārus, kas arī tiek uzsvērta ziņojumā. Mēs ļoti daudz strādājam pie tā, lai notrošinātu sasaisti starp semināriem un cilvēktiesību dialogiem. Rekomendācijas, kas parādās šajos semināros, pēc tam tiek piesauktas arī dialogos. Tas attiecas, piemēram, Kazahstānas novembra dialogu, Taģikistānas dialogu pagājušā martā, Kirgistānas dialogu 8. aprīlī, Šeit ir iekļauts darba kārtības punkts, kas jo īpaši attā, attiecas uz iepriekšējā pilsoniskā sabiedrības semināra rekomendācijām. Kā jau ziņojumā tas tiek atainots, ir ļoti grūti sazināties ar pilsonisko sabiedrību eh, ar konkrētām valstīm eh, reģionā. Un es ļoti apsveicu rekomendācijas, kā mēs varētu radošākā veidā atrisināt šo situāciju. Uh, Šajā pēcpusdienā notiks sanāksmē ADD ar aktīvistiem no Kirgistānas un Uzbekistānas. Mēs patiešām eh, ļoti augstu vērtējam jūs izteiktās rekomendācijas. Paldies! Paldies, Abraina kungs! Jūs teicāt, ka jūs cenšaties vērsties uz rezultātiem. Varbūt jūs varētu šeit pieminēt divus, trīs piemērus, kur tas ir izdevies, Un vēl viens jautājums. Jūs teicāt, ka tiek izdoti daudzi publiski paziņojumi, kas ir nacionāla mēroga, un, protams, ir ļoti svarīgi, lai tie parādītos nacionālajā presē. Bet vai jūs domājat, vai būtu iespējams vest padomes augsta līmeņa drošības dialogu, un varbūt šeit varētu pieminēt arī cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos dažās Centrālāzijas valstīs? Priekšsēdētāji, es gribētu atbildēt uz pēdējo jautājumu par augsta līmeņa drošības dialogu. Augsta līmeņa drošības dialogs tika izveidots pagājušā gada jūnijā Briselē. Tas tika izveidots kā fórums, kur varētu jo īpaši apspriesties par reģionālo kontekstu. Šis jautājums ir daudz plašāks nekā cilvēktiesību diskusijas. Protams, šie jautājumi savā starpā ir saistīti, bet pēc savas nozīmes, to, tie tomēr ir atšķirīgi jautājumi. Mēs nevēlamies, lai valstis būtu atbildīgas par savām saistībām, ANO vai ECO kontekstā, kur ir runa par cilvēktiesībām un citiem jautājumiem. Mēs vēlamies radīt telpu, vietu, tādu unikālu vietu, kur var runāt par drošības jautājumiem. Te ir runa par tādiem jautājumiem, kas jau īpaši interesē Eiropas Savienību, piemēram, narkotiku tirzniecība un terorisma apkarošana. Šajā fórumā, kas nenotiek politiskā līmenī, bet gan tādā apakšpolitiskā līmenī, um, tas nav ministra līmenis, pie kāda šeit uh, sēž cilvēki, kas ir atbildīgi par drošības jautājumiem. Tas nenozīmē, ka tas nebūtu savstarpēji saistīti. Mēs uzskatām, ka cīņā pret eh, terorismu mums, protams, vajadzētu respektēt arī cilvēktiesības. Tas ir kaut kolā veiksmes priekšnosacījums. Tas nenozīmē, ka mēs nevēlamies apmainīties ar pieredzi, kā vērsties pret radikalizāciju, taču Mēs vienlaicīgi uzskatām, ka reģionālās konteksts ir vieta, kur saukt pie atbildības konkrētas valstis. Protams, ka šeit ir jāņem vērā arī dažādās saistības, un par šīm saistībām mēs vēlamies runāt divpusējā kontekstā. Uh, Es gribētu tā precīzāk izteikties par augsta līmeņa drošības dialogu. Es ceru, ka maijā tiks organizēta otra sanāksme šajā reģionā, taču tas ir reģionālais fórums, un tas nav īstais, īstā vieta, kur runāt par nacionālajām saistībām. Paldies! Tagad par jautājumu par rezultātiem. Protams, šīs sanāksmes ir slēgtas, un tāpēc ir grūti runāt par konkrētiem piemēriem. Uh, Viens jautājums, kas arī ir parādās uh, ziņojumā, ir bērnu izmantošana darba Uzbekistānā. Mēs jau īpaši runājam par šo jautājumu mūsu dialogā ar šo valsti. Rezultāti, ko mēs tagad varam novērot, protams, nav tikai Eiropas Savienības panākta rezultāti. Šeit ir arī daudz citi starptautiski spēlētāji iesaistīti, kas strādā pie šī jautājuma, bet progress, neskatoties uz to, ir panākts. Paldies! Esmu pārliecināta, ka nākamajā sasaukumā mēs skatīsim šo situāciju šajās valstīs un arī reģions netiks piemirsts cilvēktiesība apakškomitejā. Protams, mums būs arī jāvēro, kā tiks īstenotas rekomendācijas, vai arī kā tās netiks īstenotas. Tagad ir paredzēta uzstāšanās. Uzstāsies Nijasovas kundze no Uzbeku cilvēktiesību fórumā. Atvēlēsim viņai piecas minūtes, jo es saprotu, ka EADD arī ar jums organizē sarunas. Jā, paldies. Paldies, ka devāt iespēju izteikties. Man nācās doties prom no Uzbekistānas pirms pieciem gadiem, pēc tam, kad mani arestēja 2007. gadā. Mani eh, notiesāja uz septiņiem gadiem apcietinājumā. Es eh, vienkārši vēlējos mierīgi veikt savas cilvēktiesību aktivitātes. Informācija, kas atradās manā datorā, piemēram, intervijas ar spīdzināšanas upuriem un eh, cilvēktiesību ziņojumi par Adiģenes slaktiņu, tika uzskatīta par sabiedrības drošības apdraudējumu. Jau piecus gadus dzīvoju Berlīnē, kur darbojos nelielā NVO Uzbeku cilvēktiesību fórumā, un es turpinu strādāt, cīnoties par brīvību un cilvēktiesībām savā valstī. Kā jūs zināt, Uzbekistānā ir ļoti daudz cilvēktiesību problēmu. Manuprāt, pēdējos piecos gados situācija ir pasliktinājusies attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības eh, grupām un arī vārda brīvību. Kopš 2005. gada visas vietējās un reģionālās organizācijas tika slēgtas, sistemātiski tiek vajāti uh, pilsoniskās sabiedrības aktīvisti. Tā ir tāda ikdienas eh, cīņa, uh, ko izcieš šie aktīvisti un ko pasauli neredz. Uh, uzveiku varas iestādes un cilvēktiesību aktīvisti, vai arī žurnālisti, kas cenšas kritizēt valdību, ir mužīgā pretnostatījumā. Es gribētu pieminēt svarīgākās problēmas, proti vārda brīvība, pulcēšanās brīvība, spīdzināšana, aktīvistu vajāšana, pārvietošanās brīvība, ierobežojumi reliģijas brīvības un, protams, piespiedu darbs. Jo uh, īpaši gribētu pieminēt to, ka, lai uzlabotu situāciju šajās jomās attiecībā uz tiesībām un pamatbrīvībām, nav uh, vajadzīgs papildu finansējums, nav vajadzīgas ilgtermiņa programmas vai nacionālajie plāni. Ir vajadzīga vienkārši uh, grība, to cilvēku grība, kas pašlaik pie Uzbekistānas ir pie varas. Lielā problēma ir tāda, ka Uzbeku varas iestādēm nav pilnīgi nekādas politiskās gribas situāciju mainīt. Mēs redzam, ka cilvēktiesība dialogs turpinās, Mēs redzam, ka jūs uzdodat visus šos jautājumus, taču mēs redzam, ka nav arī nekādu rezultātu. Mani pārsteidz arī tas, ka jūs tik daudz naudas iztērējāt reformām, tā saucamajām reformām Uzbekistānā. Piemēram, gribētu pieminēt tiesnešu mācību programmas. Tiesneši ir ļoti atkarīgi no pašvaldībām. Es pat esmu piedalījusies ļoti daudzās prāvās, kur tiesneši, kas eh, ir tikuši apmācīti cilvēktiesībās un kas ir piedalījušies dažādos semināros, un tad, kad uh, tiesas procesā tiesājumais runā par spīdzināšanu, par to, ka viņš ir ticis spīdzināts, tiesnesis pēc tam spriedumā ierakstā, ka viņi ir to visu izdomājuši, lai izvairītos no atbildības. Es gribētu runāt arī par to, ka vajadzētu atbalstīt pilsoniskās sabiedrības grupas gan Uzbekistānā, gan ārpus tās. Ļoti labs piemērs. Jūs pieminējāt koku vilnu. Mūsu organizācija arī piedalās eh, kokvēlnes kampaņā. Mums ir vesels cilvēku tīkls, kas strādā Uzbekistānā, un pēdējo četru gadu gaitā mēs sniedzām informāciju, veicām monitoringu. Mēs varējām sniegt šo informāciju uh, mūsu eh, starptautiskajiem kolēģiem. 2012. gadā mēs redzējām, ka tika pieņemts politisks lēmums neiesaistīt eh, skolniekus kokvilnas vākšanā. Gribēju teikt, ka mums vajadzētu vēlreiz pārbaudīt jūsu cilvēktiesību dialogu efektivitāti, un es gribētu arī paust konkrētas prasības Uzbekistānas varas iestādēm. Šīs prasības varētu sākties ar Human Rights Watch atgriešanos valstī, tāpat arī vajadzētu ļaut korespondentiem no BBC, Deutsche Welle iebraukt valstī, tāpat arī ANO īpašajiem uh, referentiem vajadzētu ļaut veikt izmeklēšanu. Tas būs noteikti daudz liederīgāk nekā uh, organizēt eh, simtiem seminārus un konferences par cilvēktiesībām. Paldies, paldies arī par jūsu drosmi tik skaidri par šo runāt. Eh, es ceru un arī ziņojiet mums. Gadījumā, kad Uzbekistāna valdība negatīvi reaģē uz šo, es saprotu, ka jūs jau dzīvojat ārpus valsts, labi, bet, nu, Es to pasaku ļoti skaidri, jo iepriekšējās sanāksmēs eh, Kazahstānas aktīvisti, kad viņi atgriezās valstī, uz viņiem tika izdarīts ārkārtīgi liels spiediens, palielināts spiediens. Vai ir kāds, kurš vēlas izteikties par šo? Liels paldies, liels paldies priekšsēdētāji. Jā, es vēlos no savas puses pateikties uh, eh, vieslektorē arī par uh, lielisko prezentāciju un augsti arī tiešām novērtēju kolēģi izteiktos komentārus. Man ir tikai uh, jautājumi par dažiem aspektiem Vidusāzijā. Mēs dzirdam, ka ir arī praktiski rezultāti, kurus varētu sasniegt, ja mēs tos varētu uzskaitīt. Uh, Piemēram, piespiedu bērnu darbs. Tas ir viss satraucošākais cilvēktiesību pārkāpums Vidusāzijā - bērnu tiesību pārkāpumi, sieviešu tiesību pārkāpumi. Es gribētu zināt, vai uh, ir šeit kāds progress veikts vai nē. Vēl viena lieta - pilsoniskā sabiedrība. Jā, jūs priekšētāji pareizi sakāt, Kazahstānā ļoti segmentēti ir, eh, segmentēta ir šī pilsoniskā sabiedrība žurnālisti un tam līdzīgi, vai cilvēki no opozīcijas, daži ir apcietinājumā, daži ar mani tikās eh, Strasbūrā, un pēc tam pret viņiem tika izdarīta vēl lielāka represija. Kozlaukungs, atgriežoties no Strasbūras, tika uzreiz apcietināts. Uh, Bet cilvēki, kuri ir bezbailīgi un kuri joprojām turpina strādāt ar mums, kā mēdī cilvēki no Kazahstānas, viņi arī vēlējās saglabāt savu optimismu, bija liels humors. Es nezinu, vai ir kāds mēģinājums izveidot uh, dialogu, vai šie cilvēki vienkārši bezcerīgi uh, cīnās par nākotni, vai Tomēr ir kaut kāds viens eh, gadījums eh, no valdības puses izveidot dialogu un viņus uzklausīt. Paldies! Paldies! Pēc vecas kundze jums ir iespējā atbildēt uz dzirdēto. Liels paldies! Paldies visiem par komentāriem, jautājumiem. Sākšu ar Kazahstānu. Tas izskanēja jūsu jautājumā un arī pēdējā jautājumā. Jā, atvainojiet, ja tas nepareiz tika interpretēts, ka Kazahstānā pilsoniskai sabiedrībā ir uh, vairāk iespēja izpausties. Mēs sakam, ka pēc desmitā gada uh, situācija Kazahstānā ievērojami pasliktinās. Attiecībās pilsonisko sabiedrību semināriem es piedalījos divos semināros 2011. un 2012. gados. Situācija bija tāda, ka 11. gadā Tas notika arī paralēli naftas darbinieku straikam, streikam, un uh, seminārā tika runāts par uh, uh, invalīdu un, un sieviešu tiesībām. Uh, darbinieku tiesības netika skatīts seminārā, taču bija pilsoniskās sabiedrības, kurām izdevās arī runāt par uh, šo jautājumu seminārā. Uh, Ar to vēlos norādīt, ka mēs organizējam šādu veidu seminārus, ir ļoti svarīgi, lai vietējās pilsoniskās sabiedrības arī iesaistītos un arī atspoguļotu tos jautājumus, par kuriem ir jārunā seminārā, lai pēc tam šie jautājumi tiek skaitīt arī cilvēktiesību dialogā. Otrais cilvēktiesību. Uh, Pilsoniskais sabiedrības seminars notika 2012. gadā. Mēs runājām par tieslietu reformu, kas pašlaik notiek Kazahstānā. Problēma bija tāda, ka netika pārstāvēta valdība. Līdz ar to pilsoniskais sabiedrību semināru ideja e, ir runāt par aktuāliem jautājumiem, par problēmām valstī un lai būtu arī pārstāvji no valdības e, attiecīgajā seminārā. Uh, jo šis ir dialogs starp vietējo pilsonisko sabiedrību un valdību. Pilsoniskai sabiedrība identificē šīs tēmas, šos jautājumus, un tad notur arī dialogu ar valdību. Minējam arī pozitīvos piemērus Kirgistānā, Taģikistānā. Uh, Tur valdības vēlas runāt par delikātiem jautājumiem, taču, protams, likumdošanas īstenošana ir ļoti lēna un tā, ir, tā nav tāda, kā tai būtu jābūt. Kazahstāna ir atkal piemērs, kur ir iespēja uzlabot šo situāciju, ir vēlme no valdības puses noturēt šo dialogu. Komentārs tālāk par Obrājankungs sacīta. Uh, Jūs minējāt pareizi, jā, ka ir daži no šiem publiskiem paziņojumiem, dažus izmantojām arī savā pētījumā problēma, runājot par Askāro kunga uh, lietu. Cik mēs atradām pētījumos, tad Katrīna Eštana desmitā gadā pirmoreiz nāca klajā ar konkrēti paziņojumi pēc tam nav vairs arī nekas bijis, vēl jau vairāk ņemot vērā arī, ka prezidents bija šeit. 17. septembrī viņš tikās ar Barozo, Van Rompēju, Aštonu. Vismaz nevienā publiskā paziņojumā par to netika runāts. Ļoti labi, ja viet, vietējā līmenī delegācijas par to runā, bet nav nekādas konsekvences attiecībās paziņojumiem augstā līmenī, jo īpaši prezidenta vizītes laikā Eiropas Savienība arī nāca klajā ar lielu finansiālu atbalstu Kirgistānai, bet, nu, Kirgistānai ir jāizmanto uh, Arī jau šī iespēja un arī Eiropas Savienībai jāizmanto šādas iespējas, ka tā piešķir finansēm, lai runātu arī par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem. Paldies. Priekšsēdētāji jautājums uh, par to, vai ir kāds progress noticis uh, sieviešu tiesību jomā. Nedaudz atvērta ir Uzbekistāna, kur ir neliela iespēja strādāt pie sieviešu tiesībām, bet nu šī atvērtība ir ļoti pieticīga un jūsu minētājs kampaņa, kokvilns kampaņa, mēs arī raugāmies šo kokvilns kampaņu kā pozitīvu piemēru. Bet nu to sāku vairākus gadus atpakaļ vietējā pašpārvalda. Uzbekistānas pilsoniskā sabiedrība sāk par to runāt ļoti labi, ka Eiropas Savienība piedalās šai kampaņā, bet nu, tur piedalās dažādas valdības, organizācijas, kompānijas, pilsoniskā sabiedrība. Jā, tas joprojām ir aktuālākais cilvēktiesību jautājums, bet nu, likumdošana ir mainījusies ļoti, ļoti, ļoti maz, ir vēl daudz darāmā un Eiropas Savienībai jādara, jādara, jāveic šis spiediens. Uh, lai darbs turpinātos un lai valdība arī ievērot rekomendācijas. Paldies vēlreiz, liels jums liels, paldies par pētījumu prezentāciju. Es domāju, ka šis ir lielisks pamats, lai tur, lai tālāk runātu par cilvēktiesību politiku izplatīšanu. Vēlos atbildēt ZADD pārstāju sacīto, ka. Uh, Šīs ir ārkārtīgi liels izaicinājums, kā tika, lai šīs finansējums novestu arī pie konkrēta pilsoņa cilvēku tiesību situācijas uzlabošanas, e, uzlabojumiem. Es domāju, ka nākamais parlaments noteikti vēl pietiekti strādās. Liels paldies par diskusijām. Nākamais jautājums. Viedokļa apmēra par vardarbību pret sievietēm Džibutijā. Šī būtu lieliski iespēja arī skaidrot, kā mēs šeit strādājam, jo Džibutijas pre eh, prezidents ir rakstījis vēstuli arī parlamentu prezidentam par to, ka viņš ir um, neapmierināts ar to, ka mēs skatām šo jautājumu un ka uzaicinātā persona arī tiek diskreditēta un ka viņš uh, ieteica, lai mēs uzaicinātu viņas sievu, kas arī cīnās par sieviešu tiesībām Džibutijā. Uh, Vispirms jāteic, ka mēs runājām šeit par faktiem, konkrēti informāciju. Nav nekādas problēmas norādīt to, ka Dabelijas kundze, kas ir no Džibutīs sieviešu tiesību aizstāju komitejas, ir uh, atbilstīga un uzticama persona. Džib... Me whenever he wants. So, having said... Tad, nu, jāteic, ka ir vēl papildus loģistisks, uh, loģistiska problēma, resurs mūsu šo runas. Uh, uh vieslektori Francijai streiks, viņi ir iestrēgusi Francijā, un, bet viņi nāks, lai savu paziņojumu izdalīšu to visiem, izsūtīšu visiem, un pieļauju, ka 1. aprīlī vairs nebūs iespēja viņu atkal uzaicināt, jo, nu, darba grāfiks un darba kārtības ir ārkārtīgi blīvi, mēs nevarēsim viņu uzaicināt vairs. Mums ir pārstāvis no EADD, kas ir gātās arī runāt par, sievie, par vardarību pret sievietēm Džibutijā. Raugošā virzienā, kura ir šī persona. Jā, nu es nesagaidu, ka jūs sniegsiet visu jaunāko informāciju par visiem aspektiem, taču es domāju, ka būtu ļoti labi uh, Ja jūs varētu ziņot mums par šo situāciju, par vardarbību pret sievietēm Džibutijā, īpaši par arī sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu, seksuālo vardarbību, ko veids drošības spēki pret sievietēm. Tas būtu specifisks jautājums, par kuru būtu runājis Davālī kundze, ja viņai būtu izdevies ierasties. Tad, nu, kam es dodu vārdu? Ulrika Brauna. Lūdzu. Uh, merci beaucoup. Ma... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es šeit ierados, lai reaģētu uz Aišetā Bale kundzes prezentāciju, bet, nu, kā dzirdējām, tad uh, viņi nav varējuši šeit ierasties. Jūs arī minējāt, ka Mums nevajadzētu arī šeit sniegt varbūt pašai jaunāko šo informāciju. Tomēr man komentāri ir par situāciju par vārdarbību pret sievietēm. Džibutī ir pieņems vairākus likumus. Vārdarbība pret sievietēm tomēr paliek ļoti satraucošs jautājums. Džibutīs likumdošana pārēdz uh, Un to, ka tiek liekta sieviešu dzimumu orgānu kropļošana un izvarošana, taču netiek liekta izvarošana um, starp lau, laulātajiem. Taču ir ļoti liela atšķirība starp likumdošanu un reālo situāciju. Džibutīs sabiedrība ir ļoti uh, konservatīva. Tādējādi ļoti spēcīgi ir, ir arī aizspriedumi pret sievietēm. Sievietes tiek pakļauts vīriešu gribai un pret viņām tiek izvērsta vardarbība. Tad, nu, par spīti likumam, kas liedz kropļot sieviešu dzimumu orgānus, tomēr šī um, praksa joprojām ir aktuāla. 93% sieviešu cieši no dzimuma orgānu kropļa, gro, sakropļošanas. Par spīti daudziem ziņojumiem, kas ir pieņemti par šo, arī tiek aizliegts aborts. Ja nu vien atļauts terapeitisku ārstniecisku apsvērumu dēļ. Vai, jā, ir likumdošana, kas liedz uh, kropļot sieviešu dzimumu orgāns, tomēr par spīti šai likumdošanai. Uh, tas joprojām notiek un ļoti lielos apmēros. Eiropas Savienība šo, eh, siev, eh, šo sieviešu situāciju min arī vispārīgos dialogos, specifiskos dialogos, kad mēs runājam ar Džibutī. Pagājuši gadu Džibūtī situācija tika arī apskatīta īpašā pārskatā ANO cilvēku tiesību padomē. Eh, šī padoma izstrādāja vairākas rekomendācijas, lai uzlabotu sieviešu situāciju kopumā, bet nu īpaši, lai pieliktu punktu vardarbību, kas vērsta pret sievietēm. Mēs regulāri Uh, sekojam Džibutijas valdības darbam, lai īstenotu šo likumu un lai paredzētu arī nepieciešamo tiesu kapacitāti, lai tā varētu kontrolēt likumdošanas īstenošanu nākamajā politiskajā dialogā. Mēs noteikti runāsim par šo jautājumu, par vardarbību pret sievietēm. Uh, I think I switched. Es domāju, ka es pāriešu uz uh, vācu valodu. Es nevaru izteikties franciski. Man ir viens jautājums. Es nezinu, vai uh, jūs, parei, es, jūs pareizi sapratu. Jūs teicāt, ka nav neviena likuma, kas aizliegtu izvarošanu. ir likums, kas aizliedz uh, izvarošanu, bet ne uh, izvarošanu laulībā. Nu, man ir jāsaka, ka Vācijā arī līdz pat 70. gadiem šķiet eh, bija tieši tāda pati situācija. Vai uh, parlamentā vai kur citur ir uh, kustība, kas mēģinātu panākt, lai šāda izvarošana tiktu aizliegta. Mēs esam veduši sarunas ar parlamentu Džibutī, bet tā kā šis likums kopumā jau aizliedz izvarošanu, tad esam šķiet uz pareizā ceļa, un mēs uh, varēsim panākt, ka izvarošana tiks aizliegta arī laulībā. Tātad jūs jau to atainojāt, ka cīņa pret e, ģenitāliju izkropļošanu uh, saistās ar ļoti plašām programmām un projektiem no Eiropas Savienības puses. Esmu sapratusi, ka arī Āfrikas Savienība šeit ir iesaistījusies. Vai šeit ir jūtama ietekme un vai ir jūtams, ka arī Džibutī kaut kas mainīsies. Āfrikas Savienība ir šeit devusi ļoti pozitīvu iespēju šajā reģionā. Džibutī jau ir konkrēts likums. Problēma ir tāda, ka praksa ar vien turpinās. Te ir saistība ar tradīcijām, tātad principā likums aizliedz eh, sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanu, bet vajadzētu domāt par labāku šī likuma īstenošanu. Problēma ir tāda, ka sievietes nepiesakās un par to neziņo, taču likums pastāv. sieviešu dzimumu orgānu apgrāzīšana Džibutī ir aizliegta. Jā, situācija ir mazliet neierasta, ka valsts prezidents piesakās pie Eiropas parlamenta prezidenta. Pašlaik parlamentā notiek sarunas par uh, izvarošanām Džibutī. Un uh, gribētu teikt, ka tas ir sēstāms arī ar uh, cilvēktiesību aktīvistis kritiku, šie aktīvisti arī ir no šīs valsts. Kādi ir nosacījumi attiecībā uz cilvēktiesību aktīvistiem? Vai ir sievietes, kas iestājas par sieviešu pašnoteikšanos vai arī pret uh, izvarošanām? Vai viņas uh, eh, spēja brīvi darboties? Kāda ir apstākļi Džibutī? Kāda ir situācija? Uh, un vai šeit ir runa tikai par cita veida problēmām. Mēs varam labi sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām. Neesmu dzirdējis, ka šeit būtu kādi ierobežojumi. Nezinu, vai pastāv daudz nevalstisko organizāciju, uh, Tas varbūt ir kāds cits aspekts, bet kopumā neizjūtam nekādus ierobežojumus. Paldies! Tad man ir jāsaka, ka arī Franču kolēģis, kas uh, lūdza izskatīt šo jautājumu, diemžēl nav ieradies. Neredzu arī mūsu eksperti šajos jautājumos. Es ceru, ka šeit nav vainojams kāds streiks, ka viņi nav ieradušies. Dabales paziņojumu mēs nevarēsim uzklausīt, jo viņi nevar ierasties no Parīzes streika dēļ. Bet jebkurā gadījumā viņa sagatavoja savu uzstāšanos rakstveidā un viņa izplatīs tātad šo paziņojumu mums, un mēs varēsim ar to iepazīties. Neredzu, ka vēl kāds būtu klāt, kas vēlētos izteikties, arī Džibutī vēstniecības pārstāvju nav šeit. Mēs noteikti jums paziņosim arī par tālāko saziņu starp Eiropas parlamenta un Džibutī prezidenta uh, sniegto informāciju. Es varu jums vēlreiz apgalvot, ka, ja tiks organizēta cilvēktiesība apakškomitejas sanāksme uh, šajā sasaukumā, tad uh, es noteikti nodrošināšu, lai Džibutī jautājums vēlreiz parādās mūsu darba kārtībā. Iespējams, uzaicināsim vēl vairāk ekspertus, lai varētu skaidrāk runāt par situāciju Džibutī. Uh, Tad man ir jāsaka, ka esam izskatījuši visu mūsu darbu kārtību, esam pat eh, beiguši darbu laicīgāk. Vēlētos pateikties visiem, kas piedalījās, arī tūkiem, un eh, nākamā mūsu sanāksme ir paredzēta 1. aprīlī šeit Briselē. Paldies!